Meine Damen un Herren, Dāmas un kungi, 24. jūlijā notika uh, Santiago Compostela traģisks uh, negadījums. 79 cilvēki šajā vilciena katastrofā zaudēja dzīvību. Tikai dažas dienas vēlāk arī Itālijā uh, traģiskā autokatastrofā uh, Uh, kampānijā gāja bojā cilvēki, 39, un šīs uh, skumjās vēstis vasaras laikā mūs šokēja, un šodien Eiropas parlamentu vārdā es gribētu vēlreiz uh, upuru piedarīgiem paust mūsu līdzjūtību. Dāmas un kungi, līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām ir vēl astoņi mēneši atlikuši, un tie ir astoņi mēneši, kuru laikā mēs vēlētos aicināt cilvēkus piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās bet tie ir arī astoņi mēneši, dargie kolēģi, un uh, politisko grupu sanāksmes to parādīja, manuprāt, uh, kuros mums vēl ir veiksmīgi jānoslēdz vairāki projekti, un es ceru, ka mēs to arī vēlamies izdarīt. Mēs esam daudz sasnieguši pēdējos gados, šīs parlaments sasaukums ir bijis ļoti čākli strādājošs, daudz lēmumi ir pieņemti pieci uh, krīzes gadi, kas ir aiz muguras, uh, bija ļoti um, spraigi, neviens vairs nerunā par eiro eksistenciālo krīzi, un tomēr eiro un Eiropas Savienība um, ir jāstabilizē. Viens stabilizējuši elements būs Latvijas iestāšanās uh, eirozonā nākamā gada 1. janvārī. Dāmas un kungi, tik un tā uh, bezdarbs ir uh, ļoti augsts, jo īpaši jauniešu vidū, Un līdz ar to es ceru, ka turpmākajās sarunās par finanšu uh, perspektīvām mēs kā Eiropas parlaments nodrošināsim, ka jo īpaši tie līdzekļi, kas ir paredzēti frontloading ietvaros uh, jauniešu bezdarba apkarošanai, arī tiks sniegti, lai to varētu tiešām arī izdarīt. Uh, no tā ko eh, dzirdu no komitejām, var saprast, ka tas vēl nav droši zināms. Es ceru, ka tomēr panāksim pozitīvu rezultātu. Tas pats attiecas uz Banku Savienību. Dāmas un kungi, Banku Savienība joprojām vēl nav pilnībā uh, pieņemta, apstiprināta, un mums, kā Eiropas parlamentāriešiem, ir jādara viss, uh, kas ir mūsu spēkos, lai to panāktu. Un mums tā ir pilnīgi noteikti nepieciešama, lai arī turpmāk Eiropā uh, veicinātu stabilitāti. Tāpēc es ceru, ka visi visa šī likumdošana, kas ir saistīta ar minētajām problēmām, turpmākajos mēnešos vēl varēs tikt noslēgta. Bet uh, gribu norādīt vēl uz vēl vienu punktu. Uh, daudz gan finanšu schēmas uh, laicīga pieņemšana mums visiem noteikti ir ļoti svarīgs projekts. Pirms vasaras pārtraukuma mēs uh, panācām vienošanos par uh, maksimālo robežu nākamajiem finansēšanas periodiem. Uh, Un es domāju, ka e, daudziem tas prasīja lielu piekāpšanos šeit. Bet man jums jāsaka, ka tagad notiekušās sarunas komitejās par juridisko pamatu un daudzgadu programmām un uh, tie ziņojumi, kurus saņem no komiteja priekšsēdētājiem, tas viss mani satrauc. Uh, Mēs par eh, vidustermiņa finanšu plānošanu, par eh, regulu, par daudzgad finanšu schēmu varēsim balsot tikai tad, kad uh, visas, uh, visi solījumi, ko devus padomu, būs ievēroti. Šobrīd es neredzu, ka tas tā būtu, un tāpēc es lūdzu visus pie tā strādāt, lai pēc iespējas drīzāk uh, panāktu vajadzīgos kompromisus arī nozar komitejās. Tagad uh, ķeršos pie darba kārtības, kāda ir mūsu šodienas sanāksmē. Un man ir liels prieks, ka visi kolēģi, kuri mums ļoti trūka, bet šodien ir klāt, daži ir atlabuši pēc slimībām un ir ieradušies šeit plenārsēžu zālē, jo īpaši liels prieks ir sveikt šeit Alvaro kungu. drücke an dieser ich drücke an un uh, tagad es gribētu paust cerību, ka mūsu godātais kolēģis Papastāmkos, kurš ir uh, nedaudz atlabis, bet vēl nav pilnībā atvesļojies, arī drīz atvesļosies pavisam un varēs sēdēt šeit mūsu vidū. Un tagad gribētu arī Papastāmkos kungam un viņu piedarīgajiem paust šo cerību unsere besten Genesungswünsche. Un vēl viņam veiksmīgi atvesaļoties. 4. jūlija 2013. gada sēdes protokols un pieņemamo tekstu sarakstu, pieņemto tekstu saraksts ir pieejams. Vai kādam ir iebildumi? Līdz ar